So, hello everybody, I want to welcome you to our ECON committee meeting. Sirsnīgi sveicu jūs visus mūsu ekonu komitejas sanāksmē. Es eh, ceru, ka jūs visi izmantojāt šo brīvo pusstundu pienācīgi, bet es gribētu jūs pārbaudīt darba kārtību, jo šīs 30 minūtes bija paredzētas budžeta procedūrai, un tās ir tagad pārliktas uz 2018, kad varēs ierasties Gaira kungs. Viņam bija neparedzēta koordinātoru sanāksme. Viņu gaidīja, viņš, viņam bija obligāti jāpiedalās šajā koordinātoru sanāksmē, tāpēc mēs pārcēlām viņa punktu. Darba kārtības pieņemšana. Ja nav komentāru, tad uzskatīsim, ka darba kārtība ir pieņemta. Man ir viens īsts paziņojums. Deputātus informē par to, ka uh, sanāksmju telpa tiks pārkārtota. Tātad mums ir paredzēta uh, viedokļa apmaiņa ar uh, budžeta komitejas cilvēkiem. Tātad uh, sanāksme notiks šeit, bet jūs iespējams sēdēsiet kādā citā vietā. Mēs varbūt nodalīsim šeit budžeta un ekonu komitejas deputātus, mūsu dienesti par to parūpēsies. Tas bija mans komentārs, tātad rītdien vienkārši savāciet visus savus mantas, jūs sēdēsiet citā vietā. Uh, Tad tagad ceturtais darba kārtības punkts - zaļā grāmata par mazumtirdzniecības finanšu pakāpojumiem. Un man ir tas gods dot vārdu mūsu referentam Ole Ludvigsonam. Lūdzu, Ole, jums vārds. Eh, Paldies, ka devāt man vārdu, priekšādētāja kungs. Šīs darbs ir ārkārtīgi interesants. Zaļā grāmata par finanšu pakāpojumiem privātpersonām un maziem uzņēmumiem ir īpašs priekšlikums, jo daudzējādā ziņā tas atspoguļo ļoti atšķirīgo dinisko veidu, kā mēs strādājam likumdošanā. Es domāju, ka mēs šeit varam ielikt ļoti labus rezultātus, un es gribētu arī uzsvērt, ka Mums vajadzētu šeit nodrošināt pēc iespējas labāku sadarbību. Es eh, centīšos cieši sadarboties ar visiem ēnu referentiem un mēģināšu viņus iesaistīt eh, šajā konstruktīvajā procesā visos tās posmos pēc iespējas aktīvāk. Uh, Ja mēs paskatāmies uz saļās grāmatas procedūru kā tādu, domāju, ka komisija ir uz pareizā ceļa. Daži uzskata, ka ir pāragri eh, skatīties tik tālu nākotnē, ka varbūt komisijai vajadzēja nogaidīt līdz eh, mm, brīdim, kad tiesība akti, kas tika pieņemti pēdējos gados, tiks pilnībā īstenoti. Bet es nedomāju, ka tā ir. Es uzskatu, ka ir ļoti labi, ka komisija jau tagad sāk strādāt, un ir vairāk iemesli, kāpēc es domāju, ka tagad ir pienācis īstais laiks to darīt. Uh, Pirmkārtām, kā likumdevējiem, mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, mums ir jāseko līdzi notikuma attīstībā šajā dinamiskajā tirgū. Mums ir jāpaskatās, kā darbojas jaunie tiesību akti, lai tos varētu pielāgot, papildināt, detalizēt, lai varētu iekļaut tālākus pasākums, ja nepieciešams. Zaļajā grāmatā ir daudz sološas idejas par to, kā esošos tiesību aktus varētu un vajadzētu pielāgot. Domāju, ka ir arī ļoti skaidrs, ka mums ir jāstrādā vairāk pie tā, lai izveidotu iekšējo tirgu finanšu pakalpojumiem. Nesam necik tālu tikuši ar vienoto tirgu. Mums ir pārobežu šķēršļi, kas ir pārāk bieži un mm, tie ir arī pārāk grūti pārvarami. Un tāpat ir ļoti svarīgi, lai mēs izmantotu visas priekšrocības, ko mums dod digitalizācija. Uh, Digitalizācija var savest kopā um, piegādātājs, patērētājs un arī mazus uzņēmumus pavisam savādākā veidā nekā agrāk. Tas nozīmē, ka arī patērētāju aizsardzību vajadzētu pielāgot un vienlaicīgi pastiprināt. Domāju, ka ļoti uh, viedā, saprātīgā veidā mēs varētu radīt pozitīvu ietekmi tā, lai šīs iespējas netiktu izšķērdētas kā mēs varētu turpināt mūsu darbu šajā jomā, kādas iniciatīvas mēs varētu pieņemt, eh, strādājot pie šīs zaļās grāmatas satura. Redzu, ka šeit ir daudz izaicinājumi, un pats lielākais izaicinājums ir stiprināt komisijas kapacitāti, strādājot pie digitalizācijas datu vākšanas un datu analīzes. Ļoti daudzas zaļās grāmatas idejas netiek uh, uh, pareizi skaidrotas, netiek detalizētas. Mums ir vajadzīgs labāks pamats. Mums ir vajadzīgi precīzi tiesību akti. Tāpat liels izaicinājums ir nodrošināt to, lai šī situācija darbotos labā gan nacionālā, gan Eiropas līmenī. Šeit procedūrām ir jābūt uh, gludākām, jo īpaši ir runa par pārobežu jautājumiem. Tāpat viens no izaicinājumiem ir tas, ka mums ir jārada vienlīdzīgi spēles noteikumi. Ikvienam spēlētājam ir jādod līdzvērtīgi apstākļi. Gan uzvarētājiem, gan zaudētājiem vajadzētu būt tiem, kas uh, darbojas ar lielāko skaitu patērētāju. Tikai šādā veidā mēs varēsim nodrošināt vislabākos rezultātus. Vēl viens izaicinājums ir tāds, ka vajadzētu nodrošināt, lai netiktu radīti nevajadzīgi vai negodīgi šķēršļi starp Eiropas un ne Eiropas valstīm. Ir jāsaglabā arī vienotā tirgus integritāte. Pēdējais izaicinājums, ar ko mēs saskaramies, ir tas, ka mums ir jānodrošina arī finansiālā iekļaušana. Pašlaik ļoti daudziem patērētājiem nav piekļuves uh, finanšu pamatpakalpojumiem. Tas savukārt rada milzīgas grūtības cilvēku ikdienas dzīvē. Ļoti daudzos gadījumos tas vēl vairāk sāsina sociālo izstumtību. Eh, patērētāja pamatkons nodrošina to, ka ikvienam ir tiesības uz šādiem pamatpakalpojumiem. Tas ir ļoti svarīgi, un es domāju, ka vajadzētu pieņemt tālākus mērus, lai uh, tiesību akti šajā jomā attīstītos. Es gaidīšu kolēģu ieguldījumu šī jautājuma virzīšanā uz priekšu. Protams, es vēlreiz norādīšu, ka sagaidu ļoti labu sadarbību un ceru, ka šī sadarbība nesīs rezultātus. Paldies! Much, uh... Paldies referentām. Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Vispirms Tautas partijas grupas vārdā Vandeli Kāleru Vandenkalda Lera kungs, kungam vārds. Liels paldies, eh, priekšēdētāji. Es eh, nolasīšu eh, to, kas ir sakāms. Ir pagājuši jau astoņi gadi, kopš tika sagatavota pirmā zaļā grāmata par uh, finanšu pakalpojumiem, taču mēs varam konstatēt, ka šie pakalpojumi vēl ar vienu ir ļoti koncentrēti dalībvalstu līmenī. Ir paveiktas ļoti svarīgas lietas. Mēs nesen esam pieņēmuši vairākus tekstus, kas uh, atvieglo patērētāju piekļuvu finanšu pakalpojumiem. Šie teksti vēl ar vienu ir transponēšanas posmā dalībvalstīs. Pašlaik mums vajadzētu strādāt pie šī, šo tiesību aktu īstenošanas pirms mēs radīsim jaunus. Komisijas mērķis izveidot vienotu digitālo tirgu un vienotu kapitāla tirgu ļauj mums virzīt uz priekšu šo darbu. Tas mums ļaus izveidot reālu finanšu pakāpojumu tirgu Eiropā. Mums vajadzētu izvairīties no šķēršļiem pārobežu pakāpojumos. Ir jāatver vairākie produkti konkurencei, un tas noteikti radīs pozitīvus rezultātus mēs eh, varēsim nodrošināt labāku novatoriskumu, varēsim arī daudz veidot produktus un samazināt cenas patērētājiem. Attiecībā uz eh, finanšu mazumtirdzniecības pakalpojumiem situācija ir komplicētāka. Eh, šajā jomā galvenie šķēršļi saistās ar kultūras atšķirībām dalībvalstīs, ar valodu un arī ar uzticēšanos. Tātad, ja runa par apdrošināšanu, tad visticamāk, ka patērētāji izmantos sev tuvāku uzņēmumu, kur darbinieki runā viņu valodā un uh, kuriem viņš var uzticēties. Tas pats attiecas arī uz bankām. Bankām ir sarežģīti pārdot savus produktus ārvalstīs, neatvarot filiāles, jo uh, šī tiesība akti ir atšķirīga un tāpat arī uzticēšanās līmenis ir atšķirīgs. Mūsu mērķis ir uh, nodrošināt tādus uzņēmumus, kas varētu strādāt pārobežu jomā, gan piedāvājuma, gan pieprasījuma ziņā. Digitalizācija mums ļaus sasniegt šos mērķus, bet ar vienu pašu digitalizāciju nepietiks. Pašreizējā kapacitāte šajā jomā ir ļoti ierobežota. Mums ir jāpaskatās uz reālo situāciju. Mēs domājam par vienoto tirgu, bet zināmās jomās patērētāju tiesības vēl ar vien ir uh, uh, dalībvalstu ekskluzīvā kompetencē. Mēs gribam pabeigt vienoto tirgu, bet mums vēl ar vien ir 28 atšķirīgi fiskālie režīmi. Jebkurā gadījumā mēs varam jau tagad veikt vairākus pasākumus. Attiecībā uz MVU ir ļoti svarīgi, lai visas dalību valstis izveidotu tādu likumdošanas ekonomisko un finanšu vidi, kas būtu piemērota konkrētās dalībvalsts uzņēmumiem. Es gribētu arī atgādināt, ka MVU ir Eiropas ekonomikas vāze, tie rada darba vietas un izaugsmi. Vajadzētu nodrošināt MVU piekļuvi finansējumam, tā ir mūsu prioritāte. Ņemot vērā šo perspektīvu, Mums e, vajadzētu nodrošināt bankām lielāku kapitālu, tad, kad tās dod aizdevumus MVU. Mums ir jādara viss, lai šie nosacījumi bankām tiktu atviegloti. Attiecībā uz MVU patērētājiem ir jānodrošina uzticēšanās gan produktiem, gan arī e, pakāpojumu piegādātājiem. Tieši tāpēc ir vajadzīga pilnīga informācija. Patērētājiem ir e, jānodrošina tāds pats aizsardzības uh, līmenis finanšu jomā kā citās jomās Eiropā. Es gribētu arī nodrošināt, um, atgādināt, ka noguldījumu aizsardzības schēma vēl nav ieviesta visā Eiropas Savienībā. Ja ir runa par finanšu nodrošinātājiem, par bankām un apdrošināšanas uzņēmumiem, arī tiem ir vajadzīgas garantijas no klientiem. Ir jāiesniedz visa vajadzīgā informācija, lai šie uzņēmumi varētu sadarboties ar patērētājiem un pilnībā izmantot novatoriskumu potenciālu. Uh, Šeit ir vajadzīgi visi vajadzīgie stimuli, lai radītu pieejamus finanšu produktus visās dalībvalstīs, lai šie produkti būtu patiešām visas Eiropas produkti. Tieši tāpēc ir jāņem vērā katra spēlētāja uh, īpatnības un arī produktu īpatnības. Komisija uh, un komisijas piedāvājums noteikti ļaus mums uzsākt debates par pārobežu pakalpojumiem un visa Eiropas eh, produktu izveidi šajā jomā. Un paldies priekšsēdētāji. Paldies, Tom. Tagad došu vārdu EKR grupai. Keja Svinbērna aizstāja Ešliju Foksu. Lūdzu, Keja. Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka es aizstāšu lielāko daļu no EKR pārstāvjiem, tāpēc izteikšos vēl bieži. Uh, Es gribētu teikt, ka mūsu pārstāvis atbalsta komisijas priekšlikumu un uzskata, ka vajadzētu stiprināt esošo uh, tiesību ietveru pirms pieņemt jaunus tiesību aktus. Ir jāatcerās, ka vienotais tieregus mazumtirdzniecības finanšu pakalpojumu jomā vēl ar vienu nav attīstījies, un īsnībā tie sastāv tikai 1% no tirgus. Tāpēc viņš uzskata, ka pastāv uh, um, dabiskas barjeras, un tieši tāpēc patērētāji izvēlas vietējos pakāpojums niedzējus. Taču šeit nav vajadzīgs regulējums Eiropas Savienības līmenī. Tas varētu radīt vēl lielākus riskus, un varētu arī palielināties finanšu produktu cena dažās valstīs. Viņš ir arī uztraucies par to, ka uh, praktiski būs grūti īstenot dažas no šiem pasākumiem. Uh, Skatoties no apdrošināšanas sistēmas puses, šīs dažādās sistēmas un dažādie tirgi eh, neļautu to, ka produkti tiek pārnest uz citām valstīm. Tieši tāpēc eh, nevajadzētu domāt tikai par pārobežu aktivitātes pastiprināšanu. Vajadzētu arī veicināt patērētāju uzticēšanos finanšu pakalpojumiem un vajadzētu attīstīt novatoriskumu konkurenci visā Eiropā. Uh, Runājot par patērētāju uzticēšanos, vajadzētu sniegt patērētājiem precīzu un skaidru informāciju par finanšu produktiem. Tāpat arī ir jānodrošina paraugprasas apmaiņa, kas nāks par labu patērētājiem. To varētu panākt arī uzlabojot esošās apdrošināšanas garantijas schēmas, lai nodrošinātu minimālo um, aizsardzību Eiropā. Ja ir runa par konkurences veicināšanu Eiropā, ir uh, Eh, jārada tāda vide, kas novatoriskiem uzņēmumiem dotu vairāk iespēju. Eiropai ir mm, potenciāls kļūt par vadošo tirgu fintech jomā, bet mums ir jāpārbauda šīs idejas. Lielbritānijā ir izveidots eh, regulātoru mm, instrumentu uh, kopums, kas būtu uh, labi pārnesams arī uz citām dalību valstīm. Mūsu pārstāvs labprāt sadarbosies ar referentu pie uh, Eh, šī dokumenta. Liels paldies! Šķiet, ka ASV prezidenta vizīte bija tik eh, iespaidīga, ka daži deputāti ir izvēlējušies palikt Lielbritānijā. Es tagad došu vārdu Sofija Intveldē, liberāļu vārdā. Paldies, priekšādātāji! Like for... Es vēlētos pateikties referentam par uh, viņa pirmo paziņojumu, kur viņš teica, ka viņš labprāt panāks eh, vienošanos ar visām politiskajām grupām. Es arī apsveicu savu kolēģu teikto, jo īpaši tautas partijas grupas teikto, kur teica, ka uh, pastāv tāds zināms ambīciju līmenis. Manuprāt, ka tas ir izšķiroši. Pašreizējā politiskajā klimatā mēs uh, zinām, ka jau vairākus gadus pat uh, visskeptiskākie nacionālajie līderi attiecībā uz Eiropu ar eh, lielu prieku runā par vienoto tirgu, bet eh, viņi tikai runā un ļoti maz kas tiek darīts. Mēs, piemēram, redzam, ka maksājuma direktīva un eh, apdrošināšanas direktīva, kuru mēs mēģinājām panākt vienoto tirgu un kur mēs mēģinājām uh, atkritīties no šīm barjerām, mēs redzam, ka dalībvalstis bloķē jebkādu saprātīgu progresu. Dalībvalstīm sev būtu jāuzdot jautājums, vai tās patiešām nopietni iestājas par vienoto tirgu, vai arī tās tikai mm, runā par nacionālo suverenitāti, jo šādā gadījumā mums pat nevajadzētu mēģināt izveidot vienoto tirgu. Realtāte ir tāda, ka, ja mēs vēlamies šo vienoto tirgu, tad šeit nevajadzētu būt nekādiem tabū. E, ja runa par pārobežu patērētāju aizsardzību vai mm, harmonizāciju vai lielāku standartizāciju, neviens no šiem jautājumiem nedrīkst būt tabū jautājums. Dalību valstīm ir jāuzdod sev uh, Eh, jautājums, vai tiešām tām ir vajadzīga politiskā grība, lai atteiktos no barjerām. Tas nozīmē, ka nacionālajai praksē būs jāmainās. Jautājums ir par to, vai nacionālajie līderi spēs to um, izskaidrot saviem vēlētājiem. Tika pieminēts fintech. Ja mēs eh, kavēsimies, tad uh, realitāte mums aizies pa priekšu. Mm, fintech šīs sistēmas izkropļos, un ja mēs Eh, neatradīsim tam vietu Eiropas Savienībā, tas aizies kur citur. Liela uzņēmuma jau norāda, ka tie vēlas aiziet no Eiropas, tāpēc, ka viņi uzskata, ka šeit ir pārāk daudz šķēršļu. Vai tiešām mēs vēlamies ambīcijas, vai mēs vēlamies, lai Eiropa būtu fintech mājas, vai mēs vēlamies šo vienoto tirgu? Ja mēs to vēlamies, tad mums ir mm, jāspēr liels solis uz priekšu. Mēs esam strādājuši arī pie citiem dosjē. Mēs esam runājuši uh, jau vairākus gadus, bet šie rezultāti nav bijuši labi. Šķiet, ka mēs uh, varētu darīt daudz vairāk. Es ceru, ka šis parlaments eh, pieņems eh, tādu ambiciozu pozīciju, mums vajadzētu salauzt visus šos tabū, un es iešu pat tālāk nekā kolēģis no tautas partijas grupas. Viņš teica, ka m, mm, daži jautājumi ir pašsaprotami, piemēram, nacionālā suverenitāte un uh, kompetenci nodokļu jomā, bet vienlaicīga mums ir arī atbildība pret Eiropas pilsoņiem, kas gal galā gaida no mums rīcību. Viņi zaudē uzticēšanos mums. Es ceru, ka kopā ar referentu un ar ēnu referentiem mēs varēsim sagatavot ļoti ambiciozu Eiropas Savienības nostāju ka mēs varēsim piedāvāt Eiropas pilsoņiem reāls izredzes un tāpat arī Eiropas uzņēmumiem. Uh, Lielas paldies, Sofija. Neredz, ka vēl kāds kolēģis no goja gribētu izteikties līdz ar to tulīt pārējai pie zaļajiem. Svens Gīgols, jā, referents lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, es negribu atkārtot uh, visu. Paldies referentē par referentiem par skaidriem vārdiem par kooperatīvo mm, sadarbības pieeju. Jā, no zaļo perspektīvas mēs augstu vērtējam zaļo grāmatu un patiesībā parlamentam nevajag pārņemt tās ambīcijas, kas tika izrādīts, <clears throat> bet jānodrošina, ka tas nav vienkārši uzskaitīto problēmu saraksts, bet gan, ka mēs izdarām spiedienu uz padomi un komisiju lai tiesa dod tādus pasākumus, kas var īstenot atbilst šīm ambīcijām no mūsu viedokļa, ir vairākas neatrisinātas problēmas. Mēs zinām, ka pat, patērētāji un ieguldītāji, jeb investori cieši no <clears throat> finanšu sistēmas tādām cenām, uh, kad viņi netiek kompensēti par tiem riskiem, ko uzņems. Un tad bieži vien vispār viņiem netiek ieteikti tie produkti, ja preces, kas atbilst riskam, ko viņi gatavi uzņemties. Bieži vien patērētāju investori nesaņem to atdevi, kas viņiem pienāktos. Daudz naudas tiek vienkārši izšiesti pārāk lielā starpniecības sistēmā. Uh, Stingrāka konkurence un uh, robežu pavēršana ļaus mazināt šo tādu kā laupītāju finansējumu pieeju. Un tad pamat pieeja manā skatījumā, tā, ko izrāda komisija ir augstvēlēm. Lai panāktu šo mērķi, proti, lai būtu lielāka atdeve investoriem, svarīgi ir standartizēt preces saskaņā ar nepieciešamajām prasībām, lai varētu konkurences padarīt iespējami tādu, jābūt drošiem, efektīviem un cenai atbilstošiem produktiem. Ir arī vērts nodrošināt uh, labākas sistēmas, lai patērētāji varētu salīdzināt produktus. Lai tātad salīdzinot darbotos arī šī konkurence pārobežu režīmā. <clears throat> Manā skatījumā izšķiroši ir, lai PEP iniciatīva tiktu uzskatīta par tikai vienu iespēju, tad, kad var līdzēt arī pārobežu standartizācija, konkurences veicināšanai. Un pēdējais, ko vēlos sacīt, ka, diemžēl, es vēlētos dzirdēt komisijas ieskats par šo tematu. Taču zaļā grāmata nebūtu nebija zaļa. Daudzi investori patiesībā grib sniegt savu ieguldījumu ar savu investīciju, lai panāktu uh, klimata konference izvirzītos mērķus. Viņi arī vēlas sniegt sev ieguldījumu, lai veidotu sociāli godīgāku un pret vidi uh, tolerantāku <clears throat> vidi finansējumu jomā. Taču, diemžēl, jūsu zaļā grāmatā jūs uh, neradījāt neko būtisku, lai palīdzētu zaļajai finan zaļajai finanšu nozarei pieaugt. Un uh, sniegt atbalstu uh, un pārvaldīt tos produktus, kas apgalvo, ka, uh, par kuriem tiek stāstīts, ka tie ir ilgspējīgi, bet patiesībā tāda nav. Tāpēc aicinātu komisiju mazliet pārdomāt savu pieeju, lai izmantotu uh, zaļās un ilgspējīgas finanšu jomas veicināšanu, nevis tos, tās likšanu pie malas. Lielas paldies, Sven! Došu vārdu ēnu referenta. <clears throat> referendumu no FDI, taču vispirms apsveic Markus vārdienā. Mums abiem tad vārdiņš šodien, nu tad dodu vārdu Markam FDI referentam. Paldies, priekšstādātāji. Arī es vēlos pateikties referentam. Es pats te um, nesaskatu pamatu kritikai pret šo zaļo grāmatu. Šķiet, ka tā labi sagatavot ir pieci pamatu principi. Uh, Tātad tā, tā, caurskatāmība, finanšu preces eh, aprakstas saprotamība. Protams, ka katrs, kurš iegulda, vēlas eh, zināt, kas tas produkts īsti ir citādi. Eh, cilvēki visu savus dzīves ieguldījumus nu, mm, investēs kādā nedrošā pasākumā. Konkurences palielināšana banku sistemā, sistemā oligopolijas nedaudzo varas izjaukšanu, īpaši tajos gadījumos, kad ir augsta, eh, augsts koncentrēšanās līmenis. Es domāju, mums ir arī labāk jānodrošina dažu produktu pārnesamību, tas attiec uz dzīves aprošanāšanu, pensijām, jo īpaši mm, digitālais tirgus, tā attīstīšana, tehnoloģiskā, tehnoloģiskais novatorisms un nepamatotas diskriminācijas pamatojas uz geogrāfisko izvietojumu nu, novēršanu. Un tie tādi ir pamata principi, pieci punkti, par kuriem visi var vienoties. Taču ir viena kritika, ko tomēr es vēlētu sacīt komisijai. Proti, kaut arī šis ir ļoti svarīgs temats, ir temati, kas ir da daudz svarīgāki, un tos komisija ignorē. Te man nāk prātā finanšu sistēmiskais risks. No vienas puses jūs gatavojat uh, noteikumu šiem mazumtirdzniecības finanšu produktiem, bet no otras puses mums jāstrādā vairāk, lai neutralizētu sistēmiskos riskus. Tāpēc es uzskatu, ka komisija trūkst pārliecības par savu darbu. Tā tātad negatavotos priekšlikums, kas nepieciešama. Uh, investīcijas uh, banku nozari nošķirot no mazumtirdzniecības banku nozares tas būtu ļoti svarīgi finanšu sistēmas stabilizācijas vārdā. Šim dosijai, protams, ir arī sava loma, un manā skatījumā būtiski, lai būtu tāds kā vairoks. Manā skatījumā, diemžēl, kopš 2008, 2009. gada nav bijis izveidots vairoks pret sistēmiskiem riskiem. Pagaidām mums vēl ir iespēja rīkoties citādi, man šķiet, uh, atpaliksim no vilciena un tad atkal piedzīvosim vēl vienu finanšu krīzi. Un tādā gadījumā tad komisija pārmetīs to, ka nā, tā nav darījusi gara daudz. Es domāju, mums tiešām būtu jāizmanto šī iespēja, lai nosūtītu komisijai šādu vēstījumu. Mums ir nepieciešama labāk tiesība aktu, jo pastāv milzīgs risks, risks nodokļu maksātājiem un ieguldītājiem. Vēl viena lieta saistībā ar zaļo grāmatu. Nav iespējams tiešām radīt pilnīgi godīgus noteikumus visiem. Vienotais tirgus, kas funkcionāli darbotos tajā brīdī, kad ir tik milzīgas atšķirības starp mūsu dalībvalstu ekonomikām, Nu, tas šķiet neiespējami tāda, tad būtu kritika no manas puses. Manā skatījumā netiek gana daudz uzmanības pievērs, pievērst ekonomisko rādītāju atšķirībām starp dalībvalstīm. Ja mēs sīkāk to skatītu, tad mēs varētu sniegt pareizi atbildi. Paldies. Paldies, tāpēc priekšstādātājs, neviens cits kolēģis nevēlas izteikties. Ak tā, ir gan jā. Brainheis, lūdzu. Es tikai vēlējos pavisam īsi pakomentiet, pakomentēt. Markus vēlos pateikties referentam un īpaši uh, viņa paveiktiem darbam saistībā ar zaļo grāmatu. Manā skatījumā šis ir ļoti labs risinājums. Mums nav vienotā tirgus visā Eiropas Savienībā attiecībā par mazumtirdzniecības finanšu pakalpojumu. Kā jau iepriekšēji runātā teica, ir zināmi apsvērumi, runa par dažādajām, dažādiem tirgiem, valodām, ir arī atšķirības, kā šie kā šīs preces nonāk tirgu un kā tās tiek, tiek tur izmantotas. Tomēr es uzskatu, mums ir jābūt ambiciozai Eiropai, jo tad, ja ir viena lieta, kurā mēs paliekam iepakaļ, mēs, Eiropieši, salīdzinājumā ar uh, eh, ASV, ir labāko iespēju izmantošana katrā no valstīm. Un attiecībā uz konkurenci mums nepieciešama plašā konkurence mazam tirzniecības finanšu pakalpojumu jomā. Tā, lai šie starpnieki negūtu tos ienākums, ko viņi var gūt. Un konkurencei te ir būtiski nozīmē, ja mēs, piemēram, paraugāmies uz mājokļu tirgu, mājokļu, eh, hipotekāro kredītu tirgu, eh, manā valstī tad ir 2% augstāks tas rādītājs cenas. Un eh, tāpēc, ka mums nav pietiekoši daudz konkurences un tāda problēma mums jārisina. Tāpēc ir svarīgi mums būt pēc iespējas ambiciozākiem tik svarīgā tematā kā šis jo uh, mazumtirdzniecības finanšu pakalpojumu jomā ir bijušas gan daudz kļūdu harmonizācijas trūkuma dēļ, un tagad kolēģiem, referentam, ēnreferentiem aicinu būt tik ambicioziem, cik vien varētu, jo šajā gadījumā tas tiešām var būt liela atšķirība šo pakalpojumu sniegšanā. Mēs esam izgājuši šī struktūrai cauri Eiropas Savienībā attiecībā uz um, sistēmiskiem riskiem. Tagad mums ir banku savienības būve, tur vēl ir daudz kas darāms, taču um, mazāka uzmanība tika pievērsta tieši šai jomā, jo manā skatījumā daudziem vienkāršiem cilvēkiem Eiropas Savienībā tieši tas ir svarīgi, lai mēs būtu ambiciozi zaļās grāmatas kontekstā. Paldies, priekšsēdē. Paldies, Brian, vai vēl kāds kolēģis vēlas izteikties? Ne? Tad vēlētos dot vārdu Pelē kungam nav jau pelē, vai ne? Jūs neesat futbol, futbolists no komisijas. Nu, es būtu gandrīz, bet nu, tomēr negluši. Tagad paldies priekšsēdētājai. Daži runātāji sacīja, ka valdīja liels entuziasms, kad zaļā grāmatā nāca klājā pagājušā decembrī, un, protams, izaicinājums būtu šo entuziasmu paturēt pie dzīvības. Visa enerģija, protams, tiek veltīta, lai izveidotu ambiciozus, taču paveicam klānu gan uh, Uh, patērētāji, gan arī ieguldītāji interesēs. Galvenais te, protams, ir patērētāja interese. Mēs vēlamies, lai Eiropas šī nozara būtu realitāte visā Eiropas Savienībā. Mēs saņemam apmēram 400 atbildes uz zaļo grāmatu pusi, no tām bija no patērētājiem un pārējās bija no profesionāļiem un federā, federācijām dažas valsts iestādes. Marta sākumā Arī daži no jums piedalījās eh, mūsu konferencē, referents, daži ēnu referenti, citi deputāti. Mēs ņemam vērām, ka digitalizācija patiesībā var būt tāds kā, tāda kā svīra, lai pārvarētu eh, šķēršļus, kas šodien šajā jomā vēl pastāv vienotajā tirgu. Kaut arī uz papīra tie nav, piemēram, saņēmām jau respondentu atbildes Piemēram, eh, Diksona kungs runāja par maksājumu un kontu direktīvu, kur trūks tāda pārobeža pieejas. Te ir runa par pieejamāku, atbilstošāku sistēmu, lai apkarotu nelegāli iegūt līdzekļu legalizāciju. Un vēl norisinās apspriešanās un arī ziņojumu no parlaments puses uztversim kā ieguldījumu. Ir vērts ņemt vērā dažus jūsu sacītos komentārus, piemēram, par zaļo finansējumu. Nu, mēs iespējams netīšām par to klusējam, taču komisijā vēl norisinās darbs attiecībā uz G20 saistībā ar makroekonomisko un vairumtirdzniecību, nevis vairumtirdzniecību. Tas arī attiec arī uz marķēšanu saistībā ar patērēm. Tādā esam nepacietīgi gaidīsim jūsu ziņojumā nodrošināto ieguldījumu. Paldies. Paldies, turpin priekšstādā ceru, tikpat entuziasti varēsim turpināt. Oli, vai tu kā referents vēlies kaut ko vēl piebilst? Jā. Vienīgi vēlos pateikties visiem par visiem atzinumiem, kas šeit izskanē. Labi, došu jums iespēju uzlikt ausnī. Tātad pateicos par visiem viedokļiem, kas šeit izskanēja. Es domāju, ir svarīgi spērt soļus uz priekšu. Nedomāju, ka mums tagad būtu jānogaida, kā notikumi attīstās. Manuprāt, jārīkojas tagad. Ja mēs neko nedarīsim, lai veidosim vienoto tirgu, tad citi uh, mūs apsteigs. Manā skatījumā mums nepieciešami tiesība akti, lai paturinātu šo procesu. Mums jāturpina patērētāju pozīcijas. Tas ir būtiski. Esmu piefiksējis visu, ko ēnu referents sacīja, tur informācija visiem skaidra, mēs uh, sīkāk papētīsim visu šīs idejas, turpināt mūsu darbu. Kā jau teicu, mēģināšu atrast pēc iespējas vairāk koncesu. Viena lieta, ko sapratu no ēnu referentiem, un viņi sacītā šodien ir tā, ka jūsu skatījumā mums ir nepieciešams nopietni strādāt pie šī dosie, lai varētu augstā līmenī uh, tālāk to virzīt. Bet cik ilgi mēs varam gaidīt? Mums taču tiešām jāķers darbam klāt un jātiek, eh, jāpanāk, eh, lai šī tiesība akti tiek pieņemta MVU interesēs un arī patērētāju interesēs vienotē tirgu. Tas ir būtisks darbs un es tiešām ceru, ka mums izdosies šo, nostā, šo dosie pabeigt ar kopīgu nostāja, kas ir orientēta uz nākotni. Tirgus katru dienu mainās nemitīgi, nekas nestāvs vietas. Viss ar vien mainās un plūst. Tātad mums jānodrošina, kā patērētāja tiesības tiek aizsardzības, tā lai viņi tiek līdz izmaiņām. Lielas paldies, ka devāt man vārdu un tiešām ceru, ka arī turpmāk veiksmīgi sadarbosimies. Nu, dien ceru, ka sagatavosim veiksmīgu priekšlikumu, kā vainagojumu šim darbam. Paldies! Lielas paldies, turpin priekšsēdētājs. Paldies, Oli, kas sniedz īs, e, tādu sniegšu darba grafiku. Tātad, bez, <clears throat> šodien ir bija pirmā viedokļa apmaiņa. Ziņojuma projekts ir paredzēts 13. jūnijam, tad tas tiks izskatīts. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 28. jūnijas, pulksten 12. Tad tiek izskatīti grozījumi pēc vasaras pārtraukuma 31. augustā. Balsojums ekon komitejā ir paredzēts 29. novembrī un plenārs sēdē ir paredzēts to skatīt novembra 1. plenārs sēdē. Es ceru, ka tā visi var piekrist un līdz ar to ar šo darbu kārtības punktu slēdzu. Mēģinu vēl aktā, saka priekšstādātājs labi. Tad piektais darba kārtības punkts - obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā. Ļoti svarīgs temats, taču esiet piesardzīgi, mums daudz šādu svarīgu tematu ar līdzīgiem nosaukumiem un dažādi priekšlikumi dažādās stadijās ir. Došu vārdu tā vietā, Dārijušam uh, eh, Rosetī, mūsu referentam Ludekam Lidemājam. Vai pareizi saprat lūdzu vārds jums? So, uh, Jā, paldies. Es sniegšu jums pamata informāciju, kuru saņēmu no Rosetī kunga. Kā jūs zinat, eh, šajā dosjē mums parlamentam ir tikai konsultējošā loma visu lem padomu. Diemžēl pirms pāris mēnešiem padome jau vienojās eh, par politisko lēmumu attiecībā uz šo dosieru, un nu, tāda realitāte. Skaidrs, ka tam būs savas sekas. Eh, lai nu kāru satīkums vēlējās uzsvērt, ka sadarbība ar ēnu referentiem bija ļoti auglīga un efektīva, un ka gala balsojums būs mājā. Tāpat viņš cer, ka kopā ar ēnu referentiem um, mēs nonāksim pie tā, ka padomi ņems vērā mūsu nostāju. Tomēr satikums vēlas jūs informēt, ka ir nosūtījuši vēstuli padomēji saistībā ar šo situāciju un, cik viņam zināms, nekāda atbilde no padomes nav sekojusi. Līdz ar to tas rada vilšanos tā nav laba zīme sadarbībai nākotnē nodokļu jomā. Līdz ar to Rosatī kungs vēlas aicināt komisiju un padomi respektēt parlamenta lomu un e, izsaka cerību, ka nākotnē sadarbība būs sekmīgāka. Būtību. Kā mēs zinām, šī pirmā pret-BEPS direktīva, kur tiek e, e, ņemta vērā OECD pret BEPS eh, pasākumu 13. Eh, pasākums, eh, kur iesaka komisārs Moskavisī. 142 grozījumi ir sagatavoti un šobrīd tiek gatavoti aptuveni 10 kompromisi. Bet jāuzsver, ka visas politiskās grupas praktiski ir vienas prātis, ka Eiropas Savienībai ir uh, labāk eh, cīnīties eh, kopīgi pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas un agresīvas nodokļu plānošanas un nodokļu apiešanas, uzlabojot eh, informācijas apmaiņu nodokļu jomā. Lielākā daļa uzskata, ka komisija ir ne tikai līgumu sargs, bet arī tā var būt sava loma situācijas uzraudzībai nodokļu jomā. Tāpat lielākā daļa grupu uzskata, ka komisijai ir jāatskaitās parlamentam un padomēji sagatavojot ziņojumu par direktīvas īstenošanas efektivitāti. Tāpat eh, ar eh, ēnu referentiem tika apspriesti vairāki jautājumi. Pirmkārt par 750 eh, miljoniem, kā slieksni, dažas grupas vēlētos zemāku slieksni. Citi uzskata, ka tas radītu dubult standartu problēmu, jo lielākā daļa valstu, kas iekļauts BEPS projektā, nes, nerīkosies līdzīgi, un tas nozīmē, ka Eiropas uzņēmumi nonāktu grūtībās. OECD saka, ka šāds slieksnis e, skārtu e, ap 90% no lielo uzņēmumiem. Tālāk bija jautājums par darbības jomu, par informāciju un publisko pieejamību. Referents vēlas uh, palikt pie sākotnējā komisijas priekšlikuma, atzīmējot to, ka komisija ierosināja pirms divām nedēļām publiskot CBCR, un debatēm par to būtu jāturpinās. Bet uh, pamatā uh, Mm, uz, tiek uzskatīts, ka ir eh, nepieciešams pieņemt OECD nostājā pausto, lai nodrošinātu vienādas spējas noteikumus. Referents vēlas uzsvērt, ka padomēji komisijām parlamentam jāatrod pareizais līdzsvars starp eh, caurskatāmību un negodīgu komercprakses apkarošanu no nodokļu jomā. Un tas varētu uzlabot uzņēmē darbības vidi. Paldies! Paldies, Ludek. Tagad dodu vārdu ēnu referentiem, sociāldemokrātiem, Emanuēl Morelu vietā um, Igubajē. Oui, merci, euh, monsieur le président. Paldies, priekšstādā, dargie kolēģi. Vispirms man jāatvainojas kolēģi Morelu vārdā. Viņš lūdz, lai es jums pastāstu viņu nostājas, tātad to nolasīšu katrai mākonim ir sudraba maliņa, kas stāsta tā, tad eh, tagad tas nonāk mediju uzmanības gaismā, par katru valstu tad ir atsevišķi. Eiropa. Eiropa daudz zaudē e, no nodokļu jomas, tā tad ir ļoti augsts vērtējums, ka pilsoniskā sabiedrība un iestādes iestājas par caurskatāmību. Protams, šī norma ir pilnīgi nepieciešama, lai būtu stingra taisnīga nodokļu sistēma. Ir jānodrošina starp uzņēmējiem godīgi konkurences nos, noteikumi. Un, konkuren, un kompis, komisijas priekšlikums balstās uz to līguma pāntu, kas uh, iestājas par konkurences stiprināšanu. Uh, Un Morela kungs aicina izstrādāt tāds noteikums, kas eh, attiektos uz pēc viesējas vairākiem multinacionāliem uzņēmumiem, lai būtu vienlīdzīgi noteikumi vien, vienotajā tirgā, tirgu daudz nacionālajiem uzņēmumiem un vietējiem uzņēmumiem. Tāpēc žēl, ka diskusijas ar referentu Rozāti nepanāca konkurenci, eh, kom, kom, kopīgu nostāju. Šeit ir četras prioritātes, kas pamato uh, parlamentu nostāju, kas gan tikai kā atzinumu sagatavo, un mums ir jābūt uzticamiem uh, šai jomā. Četras prioritātes visas, visa grupa uh, atbalstīja balsojumā par akcionāru tiesībām. Tātad šī norma ir jātiec uz visiem daudznacionālajiem uzņēmumiem, kurus uzskat par lieliem uzņēmumiem. Uh, tātad 40 miljoni net um, apgrozījums un uh, vairāk par 150 tūkstošiem uh, nodarbināto. Un runājot pareizi par sociālo dempingu, ir jānodrošina administratīvā sadarbība. <clears throat> Un valstis nevarēs neko daudz iesākt, kā tikai tad, ja būs ziņas no uh, uh, visiem avotiem. Tātad nepieciešama obligāta automātiska informācijas apmaiņa starp visām dalībvalstīm, ne tikai starp tām, kur darbojas, uh, uh, kur multinacionālam uzņēmumam ir pastāvīgā mītne. Atgādināšu, ka nav uh, Eiropas tiesību aktos definēta pastāvīgā mītne. Un jāsniedz visa informācija nodokļu iestādēm, lai varētu secināt, kad notiek izvairīšanās no nodokļu nomaksāšanas. Un pēdējā prioritāte šai informācijas apmaiņai tiešām jānotiek, jo šīs direktīvas eh, paradoks ir tāds, ka ir paredzēta vesela virkne izņēmumu, kas ļauj dalībvalstīm liekt sniegt informāciju, atteikties no informācijas sniegšanas. Nu, nec uh, Panama dokumentu sakarā ir secināms, ka uh, nodokļu joma ne tikai suverenitātes jautājums, bet arī taisnīgi noteikumi jautājums. Lūdzu, uzņemsimies mūsu atbildību. Kāda jēga apspriesties ar parlamentu, ja tas nekādu tekstu neuzlabo un arī nesniedz nekādu ieguvumu pilsoņiem? balsojot par uh, darījumu tirzniecības noslēpumu uh, Panamā skandāla gaismā. Mēs pievīlām daudz mūsu balsotājus. Uh. Tā tad ir jāsniedz informācija, jāziņo tā par katru atsevišķu. Paldies. Thank you very much. Paldies, Luk. EKR er grupa. Perka Ronanen Lernere. Lūdzu. Kiitos herra puheenjohtaja. Aluksi haluan kiittää. Jā, paldies. Es vēlētos sākt ar pateicību referentam par labi paveikto darbu un to, ka viņš bija gatavs strādāt kompromisa meklēšanas garā. Manuprāt, mūsu referents ir atradis zelta vidusceļu šajā priekšlikumā, kas vairāk vai mazāk atspoguļo visu politisko grupu šajā parlamentā vēlmi cīnīties pret agresīvu nodokļu plānošanu un eh, tām problēmām, kas mums ir saistīts ar nodokļu bāzi dalību valstīs. Tas attiecas uz eh, ziņojumiem atsevišķi par dalību valstīm, multinacionālajiem uzņēmumiem, un pateicoties šādai pieejai, nacionālām iestādēm visdrīzāk būs labāki instrumenti eh, viņu rīcībā, kas palīdzēs nodrošināt, ka multinacionālie uzņēmumi pilda eh, savus pienākumus tajās valstīs, kurās viņi dar, darbojas. OECD arī ierosina eh, stāst strādāt, un šis priekšlikums tieši balstās uz OECD idejām. Agresīva nodokļu plānošana un Eh, izvairīšanās no nodokļu nomaksas ir starptautisks fenomens, un tāpēc mums nepieciešams arī starptautiski risinājumi. Šis priekšlikums gan jāsaka attiecībā uz caurskatāmību eh, ir tāds eh, nepabeigts pasākums, ir tīpaši ņemot vērā sliekšņus, kas ir noteikti no kuriem stājas spēkā pienākums iesniegt ziņojumus atsevišķi pa valstīm. Manuprāt, Eiropas Savienībai būtu jānosaka daudz ambiciozākus mērķus nekā OECD to ir noteikusi. Kā mēs zinām, lielākā daļa no valstīm ir apņēmušās ievērot vadlīnijas eh, atskaišu sniegšanai atsevišķu valstīm, bet, diemžēl, viena no valstīm, kas bieži parādās ziņās pēdējās laikās, nav līdzīgi apņēmusies rīkoties. Bet, kā es sacīju sākumā, esmu samērā apmierināta ar satīkunga darbu un ceru, ka eh, mūsu cīņa pret eh, izvairīšanas no nodokļu nomaksas turpināsies. Tas ir visu mūsu interesēs. Paldies! Paldies! Tālāk liberāļi. Kora van Nīvenhauzene. Virzamies tālāk Rotterdams virzienā. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī par apsveikumu. Nu, jums vēl jāstrādā pie kvalifikācijas spēlēm, lai Eiropas čempionātā varētu piedalīties. Jā, paldies. Paldies eh, referentam Rosatī kungam par eh, labo darbu, ne tikai attiecībā uz šo ziņojumu, bet arī uh, par sarunu vešanu ar uh, visiem ēnu referentiem. Viņš ir sagatavojis, manuprāt, labus kompromisus. Mēs esam gatavi tos atbalstīt un ir labi redzēt, ka mēs visi uh, esam par to, lai informācijas apmaiņa kļūtu obligāta un lai tā notiktu automātiski un tam būtu jābalstās uz vienotām definīcijām un savstarpējumu. Rozatī kungs eh, ziņojumā atzīmē, ka parlamentam ir jāsaņem šīs automātiskās apmaiņas rezultāti. Mēs to pilnībā atbalstam un vēlamies to mazliet arī pastiprināt esam sagatavojuši grozījumus, lai nodrošinātu to, ka mēs ne tikai saņem ziņojumu par to, cik daudz ir bijuši šādu informācijas apmaiņu, bet arī attiecībā uz kvalitāti, kas īsti slēpjas aiz šīs informācijas apmaiņas. Tā kā man prieks redzēt, ka vienā no kompromisiem šobrīd ir teikts, ka komisijai ir jāziņo parlamentam par e, gala rezultātiem gan skaitliski, gan kvalitatīvi. Eh, svarīgi, lai tas nekļūtu par tā saucamo papīra tīģeri, bet mums būtu efektīvs rīks. Un man ir viens jautājums visiem kolēģiem, vēl viens grozījums, kuru esam sagatavojuši, nav ņemts vērā vēl, tas ir par pārskatīšanu. Šobrīd nav paredzēta šīs regulas pārskatīšana, es esmu sagatavojis attiecīgu grozījumu, uh, kas e, noteiktu, ka pēc trim gadiem būtu jāpārskata, vai e, viss ir pareizi īstenots, vai tas darbojās, un vai mēs saņemam to informāciju, kas mums ir nepieciešama. Es vēlētos vēlreiz, e, lai jūs izvērtētu, vai tas ir nepieciešams, un atbalstīt manu ideju par šo pārskatīšanu pēc trim gadiem. Paldies, Kora! Nevienu neredzu joprojām no goja grupas. Jūs aizstājat Migelu? Jā, es esmu tikai šeit, lai atvainotos uh, referentu vietā. Viņš vēlējās pateikties uh, referentam par darbu, ir iesniedzis eh, vairākus grozījumus, vēlas paust, ka viņš no, atbalsta maksimālu caurskatāmību. Uh, Nu, lai eh, novērstu pašreizējos caurums likumdošanā. Tāpat arī atbalsta ziņojums atsevišķi pa valstīm. Tad, tomēr viņš ir noba, nobažījies, ka komisija būtu atbildīga par šo jomu, jo tā, tomēr tas ir dalību valsts ziņā komisijai eh, nevajadzētu būt gala teikšana šādos jautājumos. Paldies! Zaļie tālāk. Molijas Kota Keito. Paldies, priekšsēdētāji! Zaļajiem šī automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā ir solis uz priekšu, tomēr tas nav uh, ziņojums pa valstīm atsevišķi pilnā apmērā, kā mēs to būtu vēlējušies. Referents cenšas atrast kompromisus, bet es domāju, ka dažos jautājumos parlamenta nostāja nav bijusi atbilstoša. Galvenais strīdi ir par sliekšņiem, uz kādiem uzņēmumiem šos noteikumus attiecināt. Gan šeit, gan komisijas priekšlikumā pirms pāris nedēļām par uh, ziņošanas par Eh, atsevišķi pa valstīm. Eh, slieksnis ir noteikti ļoti augsts - 750 miljonu eiro. Mēs zaļie vēlamies, lai šo slieksni eh, noteikti tā kā gra grāmatvedības direktīvā 400 miljoni būtu šis slieksnis. Un mēs neesam vienīgie, kas vēlas šo nostāju. Mums atbalstīja sociāldemokrāta Alde un Goe bet referents ir izvēlējis neiekļaut to savā ziņojumā. Nu, tas rada vilšanos, un es aicinu visas politiskās grupas eh, balsošanas sarakstā atbalstīt 133. līdz 136. grozījumu. Kā jau parlaments to ir minējis, tad, kad mēs par DAC4 ziņojām, mēs zinām, ka padome ir jau neformāli vienojusies ar komisiju. Tomēr mēs uzskatām, ka ir nepieciešams sūtīt spēdī, spēcīgu signālu Ja mēs vēlamies uh, ambiciozāku uh, risinājumu nekā OECD paredzējusi, un mums ir nepieciešams to darīt, lai parādītu, ka mēs esam nopietni noskaņoti. Mums ir jāizvairās no precedenta, ko varētu radīt uh, šāda vienošanās ar padomu komisiju, kas parlamentu pastāv malā kā demokrātisko iestādi. Tāpat arī 45. un 108. Uh, grozījums finanšu iestādēm trešām valstīm un uh, priekšnodokli. Uh, mēs uzskatām, ka ja nav pierādījums, ka gala valstī, kur nonāk šis darījuma ķēde, nodoklis netiek atskaitīts, tad to nevajadzētu ņemt vērā. Mēs zinām, ka daudz kur eh, skaidrā naudā notiek norēķina, lai izvairītos no, no aplikšanas ar nodokļiem. Es domāju, ka Eiropas Savienībai jābūt ambiciozākai nekā citur pasaulē, un to arī atbalstīja citi ēnu referenti. Tāpat arī man eh, rada vilšanos eh, bažas, ko pauduši citi referenti, ēnu referenti um, par attiecībā uz informāciju Eh, par komercnoslēpumiem. Es nedomāju, ka eh, da, jāļauj dalību valstīm eh, izvairīties no ziņošanas nodokļu iestādēm aizbildinoties ar komercnoslēpumu. Mūsu 105. grozījums tieši uzsver šo jautājumu. Tāpat e, iesniedzam grozījums par sekundāro e, atskaitīšanos un izmēģinājumu projektiem par informācijas apmaiņu ar jaunatīstības valstīm un sankcijām par ziņoju par atskaišu neiesniegšanu. Tam ir jābūt e, pietiekam spēcīgām. Tāpat mēs vēlas aicināt kolēģus atbalstīt šos grozījumus, kas mūsuprāt tikai stiprinās šo ziņojumu. Paldies! Paldies! neredzu nevienu kolēģi, kurš vēlētos izteikties vēl par šo jautājumu, tāpēc dodu vārdu komisijai Vībelkungam. Paldies, priekšsēdētāji! Šis ir svarīgs dokuments komisijai radīt tādu nodokļu sistēmu, kurā uzņēmumi maksā taisnīgo daļu, uh, Eh, tā ir bijusi prioritāte kopš komisijas eh, sastāvu stāšanās amatā. Tātad šeit nodokļu pārvaldēm, nodokļu administrācijām ir jāsaņem informācija un caurskatāmībai jābūt arī attiecībos sabiedrību, tāpēc ir jābūt taisnīgai sistēmai. Viens pa pasākums pagājušā gada beigās jau tika pieņemts, automātiski informācijas apmaiņa par nodokļu nolēmumiem. Paldies! šai komitejai atsevišķi un parlamentam kopumā par labo sadarbību, pat ņemot vērā saspringto laika grafiku. Jā, tas tāds tiešām ir bijis, jo visi uzskata, ka nepieciešams strauji progresēt, mums ir jāvirzās uz priekšu strauji, lai nezaudētu un nešķērdētu laiku. Šis priešlikums par DAC 4 ir ļoti uh, svarīgs, jo tas ļauj nodokļu pārvaldēm saņemt nepieciešamo informāciju, lai veiktu atbilstīgu analīzi par risku izvērtējumu nodokļu maksātājiem. Šāda informācija līdz šim nav pieejamas visām nodokļu pārvaldēm, līdz ar to ir ļoti svarīgi saņemt šo informāciju. Tas palīdzēs nodokļu iestādēm uh, veikt atbilstošu riska analīzi un attiecīgi plānot arī nodokļu eh, auditus. Tas būtu ievērojams uzlabojums cīņā pret agresīvu nodokļu eh, plānošanas schēmām. Šī priekšlikuma mērķis nav nodrošināt eh, sabiedrību ar nepieciešamo informāciju, lai varētu kontrolēt un uzraudzīt notiekošo. Es tāpēc jau dzirdēju arī citos komentāros, ka tam ir atsevišķi pasākums paredzēts. Komisijas mērķis ar šo priekšlikumu bija pārņemt tos pasākumus, par kuri panākt vienošanās OECD līmenī vienu pēc otra. Un tas ir svarīgi arī mūsuprāt, jo mums ir jābūt piesardzīgiem, izveidojot dažādus līmeņus atskaišu uh, sistēmām, atskaitu režīmiem. Ir svarīgi saglabāt saskaņotu pieeju informācija, ar kur notiek apmaiņa, tai jābūt salīdzināmai. Mūsu galvenais mērķis šeit bija radīt vienādas spēles noteikums Eiropas Savienībā strādājušajiem multinacionālajiem uzņēmumam un tie, kas strādā ārpus Eiropas Savienības. Un tāpēc komisija ļoti smagi cīnās par šiem noteikumiem. Jo ar šo sekundāro mehānismu, kuru tikko pieminēju, visi multinacionāli uzņēmumi ārpus Eiropas Savienības, kas strādās Eiropas eh, tirgu, viņiem ir jāizpilda CBCR prasības un jāsniedz informācija eh, tām eh, Eiropas Savienības nodokļu iestādēm, kas ir skarts šajā jautājumā. Tāpēc uzskatām, ka šis priekšlikums ir labi līdzsvarots pāris lietas, kas tika pieminētas. Slieksnis. Tātad par slieksni šis priekšlikums paliek pie tā, par ko panāca vienošanās OECD attiecībā uz BEPS 13. Slieksnis ir šķietami augsts, bet es vēlos uzsvērt, ka šis skaitlis 750 eh, miljoni ir attiecināmi uz grupu. Un grupā varbūt vairāk meitas uzņēmumu, protams, eh, kuriem eh, nav sasniegts šis slieksnis, bet svarīgākais ir grupas kopējais skaitlis, kopējais apgrozījums. Uh, Šeit nav runa par kādas procentu no globālā apgrozījuma sasniegšanu, bet e, tādēļ mēs parādām, ka tas aptver vairāk kā 90% no globālās, no globāliem ieņēmumiem. Tas nozīmē, ka ja mēs samazinātu uh, Eh, šo slieksni, tas būs augstāks uz eh, lielāku skaitu uzņēmumu, attieksies lielāku skaitu uzņēmumu, bet neaptvers eh, varbūt pietiekami daudz šo procentu no globālās, no globālajiem ieņēmumiem. Līdz ar to, mūsuprāt, tas ir samērīgs pasākums par konfidencialitāti. Tika pieminēta atsauce uz pāntu 74, ka tā ir svītrota, jā, bet apsvērumos ir ļoti skaidri pateikts, ka tiek pieņemts, ka informācija, ar kur notiek apmaiņa saskaņā ar šo priekšlikumu, netiek uzskatīta par konfidenciālu. Kā es sacīju, publiskošanas elementu apskata cits priekšlikums atsevišķi, un eh, tā jau būs diskusija tuvākajā nākotnē par to priekšlikumu. Līdz ar to uzskatām, Ehm, šis priekšlikums kopā ar eh, parlamenta ehm, grozījumiem palīdzēs Eiropas eh, Savienības nodokļu iestādēm saņemt to informāciju, kas tam ir nepieciešama, un eh, radīs līdzsvarotu slogu Eiropas Savienības multinacionāliem uzņēmumiem, kas, da, e, salīdzinot ar viņu konkurentiem, kas darbojas Eiropas Savienībā, bet ir bāzēti ārpus Eiropas Savienības, būs līdzsvaroti. Un e, šis nav pēdējais solis caurskatāmības veicināšanā un palielināšanā. Mēs to labi apzināmies, ka šis ir tikai viens gabaliņš no kopainas un ir jādara daudz vairāk. Un mēs ar nepacietību gaidām uh, konstruktīvu sadarbību tālāk šajā jomā. Vēlreiz paldies par jūsu darbu. Paldies. Un Ludek, aizstājot referentu, vai vēlēs kaut ko papildināt? Nu, acīm redzot, vēlreiz jāpasaka paldies ēnu referentiem, un es ceru, tiešām, ka komisijas pārstāv minētā sadarbība tiešām īstenosies, jo līdz šim tas tā īsti nav bijis. Labi, paldies mūsu referentam, paldies ēnu referentiem, visiem kolēģiem. Diemžēl mēs eh, esam eh, tā pašā situācijā kā ar citiem tiesību aktiem eh, nodokļu jomā, kur padomē jau ir politiskā vienošanās atrasta mūs neņemot vērā. Tā kā mēs diez vai esam pašās beigās nonākuši procesam, mēs esam uh, tā sākumā, vai drīzāk procesa vidū. Tātad balsošana paredzēta rītdien. Cerams, ka visi to zina. Rītdien no 11.45 līdz 12.30 ir paredzēta balsošana. Visiem jābūt līdz balsošanas kartītēm. Jāatceras, man pašai jāatcerās. Plenārs sēdē balsojums paredzēts 1. Eh, māja plenārsesijā šogad. Un attiecībā uz nākamo punktu dodu vārdu Pēteram Saimonam. Yeah. Okay, dear colleagues, um, before we start... Godāmie kolēģi, pirms sāksim darbu, man ir jūs jāinformē, ka visticams mums nāksies šo sanāksmi pārtraukt apmēram 30 minūtes ilgi, jo nu, pēc šī punkta. Tāpēc, ka mēs varēsim sākt runāt par budžetu tikai pulkstens sešos. Domāju, ka šodējo, šo pēdējo punktu MBU mēs neizskatīsim līdz sešiem, tāpēc iespējams mums vajadzēs pārtraukt sanāksmes 20 minūtēm vai pusstundu. Tagad sestais darba kārtības punkts - MVU piekļuva finansējumam un eh, MVU daudzveidīgais finansējums kapitāla tirgus savienībā. Mums pašlaik ir jāizskata grozījumi, ir iesniegti 249 grozījumi par šo ziņojumu. Došu vārdu mūsu referentam Otmāram Karasam. Jā, dank, paldies, priekšādātāji, godāmie kolēģi. Lielas paldies par uh, iesniegtiem grozījumiem. Es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka es uh, jūtu, ka ir ļoti plašs atbalsts no visu kolēģu puses, to es arī mēģinu panākt. Domāju, ka mums ir vajadzīgs tāds skaidrs un kopējs viedoklis attiecībā uz MVU finansējumu. Galu galā mums ir jānodrošina MVU intereses reāla ekonomikas un kapitāla tirgus apstākļos. Tieši tāpēc es um, nevēlos šeit iedalīt uh, grozījumus kompromisa grozījumos saskaņā ar politisko grupu viedokļiem, bet gan tematiski. Tātad es nedalīšu pēc tā, kurus grozījumus ir iesniegušas kuras politiskās grupas, bet gan attiecībā pēc tā, uz kādiem tematiem šie grozījumi attiecas. Es esmu arī pirms uh, grozījumu termiņa uh, apspriedies ar uh, ēnu referentiem, tā lai mēs varētu vienoties par to, uh, kā tiek iesniegti tādi grozījumi, kas vairāk pādziļina, nu tā analizētāk skata šo ziņojumu un nevis mēģina ies, e, iekļaut jaunas lietas, jo pašreizējos apstākļos mēs nevaram iekļaut šajā ziņojumā pilnīgi visu. Iespējams, ka šādi grozījumi varētu labāk parādīties kādos citos ziņojumos. Tātad e, Ja runa par um, grozījumu skaitu, tad mēs redzam, ka, ja ir runa par MBU um, sadalījumu atkarībā no tā lieluma vai arī uh, no reģioniem, šeit pastāv nepieciešamība apspriesties. Es um, mēģināšu iedalīt šos grozījumus pēc tematiem, lai nodrošinātu labāku uh, MVU definēšanu un arī iedalīšanu, jo šeit jautājumi ir atšķirīgi. Attiecībās MVU finansēšanu es izmantošu kolēģi iesniegtos grozījumus, lai skaidri norādītu, ka finansējums ir jānodrošina visa uzņēma uh, dzīves laikā. Ja ir runa par klasiskiem MVU, tad mēs nedrīkstam šeit aizmirst arī par jauniem uzņēmumiem, par startupiem. Uh, Un šeit reģionālās uh, bankas spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Mums ir uh, jānodrošina, lai šīs bankas varētu sniegt vairāk uh, aizdevumu MVU nekā tas ir bijis agrāk. Tieši tāpat mums ir arī jānodala dažādi finanšu avoti, tātad te ir runa par kredītsabiedrībām, gan arī uh, ar, par augstāku riska kapitālu. Šeit mēs nevaram izslēgt arī uh, ieguldītāju investoru mm, aizsardzību. MVU uh, vajadzētu arī nodrošināt atvieglotu kredītu piešķiršanu. To atbalsta ļoti daudzi. Pavisam nesen vēl plenārsēdē par to diskutējām. Tāpat mums ir jādomā arī par labāku uh, jauno uzņēmumu aizsardzību. Ir uh, jānovērš tas, ka uh, attiecībā ar šādiem jauniem uzdevumu, uz, uzņēmumiem būtu pārāk daudz ierobežojumu. Tāpat mums ir jānodrošina taisnīgi nodokļi MVU un ir vajadzīga arī labāka uh, definīcija proporcionalitātei. Šos grozījumus mēs noteikti ņemsim vērā un atbalstīsim. Ir svarīgi, lai šajās debatēs mēs neturētos pie kaut kādas ideoloģijas. Mums ir jādiskutē arī par Banku Savienības trešo pīlāru. Tāpat mums ir arī jādomā par. Par vērtspapīriem, jo jāatcerās, ka šeit arī ir jāpieņem atsevišķi tiesību akti. Bet eh, šis ziņojums ir iniciatīvas ziņojums, un tieši tāpēc mums ir vajadzīgas uh, citas diskusijas, ja runa par MVU. Šie jautājumi noteikti tiks skatīti arī citos tiesību aktu projektos, un uh, šajā ziņojumā tiem varbūt nav īsti vietas. Protams, bija arī dažas citas idejas, par kurām mums ir jārunā ir, piemēram, ideja par vienotu uh, MBU atpazīšanas numuru, tāpat arī mums ir idejas par to, ka ir jādomā arī par atbalsta programmām MVU darbībai citos kontinentos. Domāju, ka mēs uh, sagatavosim līdzsvarotu ziņojumu, kur atspūgļosies daudzu kolēģu idejas grozījumu pēc skaita ir ļoti daudz. Tematiski tos var ļoti labi iedalīt. Eh, pretrunu mm, ir maz. Drīzāk šie grozījumi ir mm, papildinoši un padziļinoši. Un eh, tieši tāpēc arī sagatavošu attiecīgus kompromisus, par kuriem apspriedīsimies ar ēnu referentiem. Es eh, gribētu visus aicināt uz labu un padziļinātu sadarbību. Paldies! Vielen Dank an den Berichterstatter. Es liegt jetzt eine Bitte der ALDE vor, dass. Lielas paldies referentam. Tagad eh, dosim vārdu kolēģim no uh, eh, Aldis. Toirer kungs aizstāja savu kolēģi Debakera kungu, tāpēc, ka viņam bija jādodas prom. Ceru, ka neviens neiebildīs. Eh, Toirer kungs Aldis vārdā. Paldies, priekšādātāji. Paldies, godāmie kolēģi, par uh, to, ka man devāt iespēju izteikties pirmajam. Uh, Es eh, gribētu vispirms sirsnīgi pateikties referentam apmēram Karasam par sagatavoto ziņojumu. Viņš eh, pieturās pie savām tradīcijām, strādā tāpat kā pie iepriekšējiem dokumentiem. Mēs esam eh, jau runājuši par līdzīgiem um, tematiem, par tā saucamiem karas faktoriem. Protams, tas būs viens no uh, būtiskākajiem punktiem šajā ziņojumā. Te ir runa par banku sniegtajiem aizdevumiem maziem un vidējiem uzņēmumiem un par to, ka šī aizdevuma piešķiršana ir jāatvieglo un jāuzlabo. Mūsu ēnu referents ir Filips de Bakers, un viņš vēlas norādīt, ka mums vajadzētu koncentrēties uz daudzveidīgu finansējumu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Uzskatām, ka mēs nevaram šeit paļauties tikai uz vienu Uh, finanšu avotu. Ir jānodrošina, lai šie finanšu avoti būtu pēc iespējams daudzveidīgāki. Uh, protams, banku kredītus nevar mm, aizstāt. 23 uh, miljoni uzņēmumu ir Eiropā šādu mazu un vidēju uzņēmumu, Un tāpat, ja mēs to salīdzinām ar kapitāla tirgus finansējumu ASV, tad pie mums ir tā mazliet nerealistiski, ka MVU um, varētu pieteikties uz pavisam tiešiem aizdevumiem. Mums ir jādomā arī par kapitāla tirgus finansējumu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tas ir jādara visur, kur tas ir iespējams. Tieši tāpēc šis fintech jautājums un uh, crowdfunding jautājums kļūst arvien būtiskāks. Es gribētu īsi ieskicēt trīs jomas, kur ALDE ir iesniegusi savus grozījumus. Mēs uzskatām, ka kapitāla tirgus savienība rada kopīgu tiesisko ietveru, un šeit ir vajadzīga konverģence. Otrakārt, mēs uzskatām, ka, ja runa par kapitāla tirgiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem un arī tā saucamiem vidusšķirs aizdevumiem, ir viens no svarīgākajiem punktiem šajā ziņojumā. Treškārt, mēs vēlamies, lai komisija katru gadu gatavotu ziņojumu, kur būtu uh, Eh, praktiski apskatīt eh, MVU iniciatīvas īstenošanu un eh, lai parlamentam arī tiktu dot iespēju sniegt savu izvērtējumu. Paldies! Paldies, Toirera kungs! Tagad mēs atgriezīsimies pie normālās kārtības un uh, došu vārdu uh, Bajēkungam. Paldies, priekšādātāji! Vispirms es gribētu atvainoties uh, savu kolēģu vārdā, viņš nevarēja ierasties. Uh, Viņš vēlējās pateikties Otmāram Karasam par izcilu paveikto darbu. Uh, paldies arī visiem sociāldemokrātu kolēģiem par viņu ieguldījumu. Kā jau mēs citējām, uh, šeit nav tādu punktu, kur mēs, mm, ap, kur mums absolūti būtu atšķirīgi viedokļi. Ja runa par maziem un vidējiem uzņēmumiem tad, un to atbalstu faktoru, tad uh, ir grūti pateikt, vai šis atbalsta faktors ir salīdzināms ar lielo uzņēmumu atbalstu, un komisijai varbūt vajadzētu veikt izvērtējumu, un vajadzētu padomāt, vai e, šim faktoram vajadzētu pastāvīgam vai nē. Tāpat ir jādomā arī par attālinātiem reģioniem, piemēram, par salām vai par uh, lauku reģioniem. Tieši tāpēc mēs uzsveram vietējo banku lomu. Vēlamies, lai uh, stabilo kredītu avoti būtu pēc iespējas daudzveidīgāki. Uh, MVU paši ir ļoti atšķirīgi gan attiecībā no geogrāfiskā novietojuma, gan no ekonomiskā stāvokļa, līdz ar to finansējumam ir jābūt atšķirīgam. Mums ir jāpaļaujas arī uz jauniem finansējuma avotiem, piemēram, jaunām kapitāla investīcija formām, privātais paškapitāls vai arī crowdfunding. Tas varētu būt viens no galvenajiem elementiem kapitāla tirgū, un mēs vēlētos, lai komisija nāktu klajā ar iniciatīvām šajos jautājumos. Mums ir arī jānodrošina uh, Um, caurdzamība īpašumtiesību piešķiešanā un arī dažu banku darbībā. Ja runa par valstu investīcijām, mēs vēlamies, lai investīcijas atbalstītu valsts sektors un lai uh, komisija ņemtu vērā tādus projektus kā uh, programma Funding for Lending Lielbritānijā, kur valdība var uh, Um, nodrošināt atbalstu bankām, lai tas varētu sniegt uh, uh, aizdevumus MVU. Tāpat arī ir jā, jādomā par dažādiem finansējuma avotiem, ko varētu nodrošināt MVU. Mēs uzskatām, ka ļoti svarīgs punkts ir arī cīņa pret diskrimināciju piekļuvē finansējumam, jo īpaši ir par dzimumiem. Mēs priecāmies, ka šis um, temats ir uh, Eh, svarīgs arī kolēģiem no citām politiskajām grupām. Mēs gribētu nodrošināt, lai eh, komisija eh, ņemtu vērā šādu veidu diskrimināciju finansējumā, un mēs gribētu strādāt arī pie um, MVU finansējuma uzlabošanas ar banku uh, referālu skīmu. Uh, tad, tad mēs varētu palīdzēt tiem uzņēmumiem, kas nav saņēmuši atbalstu no bankām. Mēs varētu izveidot arī datu bāzi, kur būtu uh, skatīta MVU maksātspēja. Maksāt, mē, maksāt Mēs eh, priecāmies par eh, kopā paveikto un mēs eh, labprāt sadarbosimies arī nākotnē, strādājot tālāk pie šī ziņojuma. Paldies! Ugo tagad. EKR grupas vārdā. Viņš aizstāja Ozoku viņa aizstāv Ozaku kungu Hekejas Vinbērna. Paldies, Simona kungs. Ozaku kungs vēl mm, atvainojas par to, ka nevarēja būt klāt, un es tagad nolasīšu viņa komentārus. Viņš vēlētos pateikties referentam un uzsvērt, ka uh, referents ir sagatavojis ļoti labo ziņojuma projektu, kuru atbalstīja lielākā daļa ēnu referentu vienā no nesenajām sanāksmēm. Ozaka kungs arī neatceras, ka šajā, ziņa, ka šajā sanāksmē būtu bijušas kādas viedokļa atšķirības. Tāpēc viņš bija pārsteigts par to, ka ir iesniegts tik liels grozījums skaits par šo ziņojuma projektu. Referents jau paskaidroja, ka viņš vēlas panākt kopīgu ekonomikas komitejas nostāju attiecībā par MVU. Diemžēl Ozakungs redz, ka liela daļa grozījumu uh, attiecas uz plašākām makroekonomikas debatēm vai arī par jautājumiem, par kuriem jau tiek rakstīti ziņojumi. Ozakungs pats ir iesniedzis tikai nedaudzus grozījumus, norādot, ka pārāk liels regulējums un vienkārši noteikuma trūkums var nodarīt kaitējumu MVU un var kaitēt to attīstībai. Viņš atbalstīs visus kolēģu grozījumus, kas runā par šo problēmu, piemēram, 67. vai 87. grozījums. Viņš skeptiski izturēsies pret grozījumiem, kuru mērķis ir pilnībā harmonizēt noteikumus, piemēram, 35. grozījums. Tāpat viņš aicina, lai šis ziņojums būtu neitrāls attiecībā uz dzimumiem. Viņš eh, arī nevēlas um, atbalstīt tādus grozījumus, kas ir um, makroekonomiski, tātad taupības politika, banku savienība un tā tālāk. Uh, Ozukungs uzskata, ka šajā ziņojumā mums ir jābūt pēc iespējas precīzākiem, visvairāk ir jāliek uzsvars tieši uz MEU, tāpēc viņš neatbalstīs grozījumus, kas mm, iziet no šī ziņojuma aptvēruma. Mums ir jāpanāk vienota nostāja attiecībā uz MVU vietu kapitāla tirgus savienībā. Ir jādomā, kā palielināt finansējumu iespējas maziem uzņēmumiem Eiropas Savienībā. Šajā gadījumā mums vajadzētu izvairīties no debatēm par regulējošām prasībām Banku Savienībā vai par ēdīt. Mums ir ziņojumi par šiem jautājumiem, kur mēs runājam konkrēti par šiem tematiem, un šī procesa sākumā Ozaka kungs vēlētos, lai šis ziņojums attiecas tikai un vienīgi uz eh, tā tematu. Paldies eh, Svinbērnas kundzei. Goe grupas vārdā Palomē Bermeha. Diemžēl viņas nav klāt. Vai kāds viņu aizstās? Arī nav neviena klāt. Tad došu uzreiz vārdu zaļo grupai. Kato eh, kundze aizstās Lambēru kungu. Paldies, eh, priekšēdētājs pat atpazina savu vārdu vācu valodā. Eh, Filips, diemžēl, nevarēja šodien ierasties. Izteikšos viņa vārdā. Tad, kad mēs pieņemam CRD4, tad eh, zaļie piekrita Karas kungām. Mēs mm, neatbalstījām MVU atbalsta faktoru. Mēs arī paudām bāžas par to, vai eh, banku kapitāls ir tiešām labākais veids, kā radīt iespējas MVU. MVU atbalsta faktors tika ieviests, lai saglabātu kapitāla prasības pirms bāzēlas līmenī bet nekādas liels atšķirības nav. EIB Mārta ziņojums norāda, ka atbalsta faktoram nav pārāk liels ietekmes uz aizdevumiem MVU. Bankas, kas daudz aizdod MVU, izmanto iekšējos modeļus, lai noteiktu kapitāla vajadzības. Visticamāk, ka tā rezultātā viņiem būs pārāk maz kapitāla, nevis pārāk daudz. Ziņojumā ir ieteikts arī, ka bankas var palīdzēt MVU ar labu kapitālu Uh, tām nevajadzētu iesaistīties spekulatīvās darbībās, kas samazina vērtību. Bankas arvien vairāk atsaka finansējumu MVU, jo baidās no tā, ka tiks pastiprināti finanšu nosacījumi, līdz ar to tie būs šķēršļi reāli ekonomikai. Mēs esam pārliecināti, ka augstā kapitāla līmeņa, līmeņa nozīmē labāku elastīgumu, un Tas nozīmēs, ka bankas varēs palīdzēt uzņēmiem iziet no krīzes. Kaut arī tā nav mm, steidzama problēma, mums ir jānovērš šķēršļi MVU pieejai finansējumam. Ir jāveicina tāda finansēšanas modeļa, kas būtu draudzīgi MVU. Tāpat ir jāpiemin, ka ne tikai liels finansējums, bet arī uh, lieli uzņēmumi rada uh, problēmas MVU, jo īpaši tad, kad uh, ekonomikā klājas grūti. Uh, Te ir runa arī par novēlotiem maksājumiem. Šos jautājumus vajadzētu skatīt, eh, pirms mēs pakļausimies spiedienam uh, pavājināt finanšu nosacījumus. Mēs atsaucamies šeit, piemēram, uz Šveices banku, kas ir novatoriska un kas ir palīdzējusi MVU pat krīzes laikā. Mēs uzskatām, ka aprīkojuma līzings uh, varētu būt ļoti laba izeja tā vietā, lai ņemtu kredītus aprīkojumu pirkšanai. Šeit, protams, ir jādomā par riskiem, mums ir jādomā par barjerām līzingam, un ja tādas ir, tad tās vajadzētu likvidēt. Sekortizācija uzreiz neradīs finansējuma iespējas MVU, vai arī maģiski nesamazinās kredīta risku finanšu sistēmā. Mēs uzskatām, ka MVU no tā negūs labumu, bet eh, konkrētas bankas un starpnieki varētu gūt labumu, un tas nenāks eh, nekādā veidā nepalīdzēs mm, Eiropas Savienības pilsoņiem. Mums ir jādomā arī par slogu, kas ir uzlikts finanšu sistēmai. Vajadzētu pievērst vairāk uzmanības eh, valstu rekomendācijās un ekonomikas pārvaldības noteikumos un citos stimulizācijas pasākumos lai nodrošinātu to, ko MVU visu laiku prasa, un mēs varētu arī izvairīties no starpniekiem un uh, valdību obligācijām. Mēs aicinām arī komisijai, komisiju piešķirt uh, kosme un apvārstas 2020 programmām vajadzīgu atbalstu, lai tās varētu palīdzēt MVU un lai tās varētu samazināt finanšu krīzes ietekmi uz MVU. Noslēgumā es gribētu teikt, ka zaļie vienmēr ir uzskatījuši, ka ir jāuzsver fakts, ka banku aizdevumi un kapitāla tirgus finansējums nav vienīgie MBU finansējuma avoti, kurus vajadzētu veicināt. Vajadzētu arī meklēt alternatīvus finansējuma kanālus, jo īpaši savos uh, grozījumos mēs aicinām dalībvalstis izmantot alternatīvu valūtu sistēmas, uh, ka, piemēram, 1934. gadā izveidoto sistēmu, kas vēl ar vienu ļoti labi darbojas Šveicē. Uh, Šveicē šī banka nodrošina alternatīvu valūtas sistēmu, kas palīdz MVU, jo īpaši celtniecības, ražošanas un profesionālo pakāpojumu jomā. Tā nodrošina klīringa mehānismu, kur uzņēmumi var iepirkties viens no otra, neizmantojot Šveices frankus. Paldies, Kato kundzei. Tagad EFDD grupas vārdā Marko Dzanī ja viņš ir klāt. Šķiet, ka viņa nav klāt. FDD nav klāt arī neviena cita pārstāvja. ENF arī nav neviena pārstāvja, tāpēc varam pāriet pie brīvā mikrofona. Un no tautas partijas grupas pirmā pieteikusies Estere Delange. Jā, Jā labi, var izteikties visam īsi, vēlos atbalstīt referentu viņa pieejā. Viena lieta, kas manā skatījumā ir visnotaļ interesanta, nu, patiesībā mēs te vienmēr runājam par uh, kredītu pieprasījumiem un kā tos noraida daudzās valstīs, un bieži vien ir tendence skatīties uz centrālajām valstīm, periferijas valstīm. Jā, tad tiek sacīts, ka kre, kredīts netiek uh, dots un pieprasījumi pēc tā ir ievērojami samazinājušas periferijas valstīs. Nu, nemaz tik mānbaltā atbildi nav. Ja mēs paraugāmies uz ECB datiem, tad jā, visumā periferijas valstīs 40% pieprasījumu tiek noraidīti, Centrāla Eiropas valstīs tikai 15%, tad šie paraugos savu valsts Nīderlandē tādu noraidījumu. Uh, īpatsvars ir 44%, tas ir vairāk nekā Itā, Īrijā, Spānijā, zemāks tikai par Grieķiju. Un es gribētu zināt, kā tas pamatojums safe pētījumā no centrālās bankas netiek sniegt atbild. Ja mēs paraugāmies uz Nīderlandes, Nacionālās valsts bankas dokumentā arī nav atbildi. Varbūt šis ziņojums būtu iespēja uzzināt, kur ir tie daudzie cēloņi, jo es zinu, ka tur nav runa tikai par vienu, vienu Un uh, no tā taču ir atkarīga investoru uzticēšanās ES attīstībai šajā. Tātad, kādi ir apsvēlumi, kas pamato šo skaidrs? Tas ir pēdējais komentārs, ko vēlos teikt referendam, bet visumā viņš ir sagatavojis lielisku priekšlikumu. Paldies! Liels paldies! Es vēlētos uh, uzzināt, vai vēl kāds vēlas izteikties par šo jautājumu. Tā teikt, neliela brīvā mikrofona procedūra. Nu, izskatās, ka nē. Neviens. Labi, tad dodu atkal vārdu referentam, jo es redzu, ka arī komisijas pārstāvais nav zālē. Jā, paldies. Paldies eh, par eh, to līniju, ko ieturēja lielākā daļa komentāru. Tas tikai apstiprināja to, ka mēs īsti pat neapspriežam ziņojumu kā tādu šodien, bet e, to, ko darīt ar grozījumiem. Un piekritu tiem, kuri sacīja, ka attiecībā uz pašiniciatīvas ziņojumiem, e, ziņojumu šo mums vajadzētu koncentrēties tieši uz to, kur ir runa par MVU finansēšanu, nevis par normatīvajiem e, <clears throat> pasākumiem runāt, kas ir citos priekšlikumos. Līdz ar to, tur, kur eh, mums jau ir likumdošanas priekšlikumi, eh, tas, lai paliek eh, tajos tiesību aktos, mēs jau runājam par to, ka ir nepieciešama labākā MVU diferencētāka definīcija. Bet tieši arī tas ļautu diferencētākas finansēšanas iespējas paredzēt MVU. Jautājums par jaunām finansēšanas iespējām pret salīdzinot tātad ar vecajām iespējām, nu, tieši šo kredītu piešķiršanas jomā neiet runa par to, lai reducētu šīs eh, iespējas eh, vienas nakts laikā. Nē, tas pat nebūtu iespējams. Bet papildinoši iekļaut jaunas iespējas un stiprināt tās, tāpēc nepieciešama abi. Gan jaunās iespējas, gan arī saglabāt iepriekšējās vecās. Jo savādāk mums eh, radīsies finansēšanas avotu trūkums. Un šāda diferencētāka analīze noteikti ir nepieciešama, un es tad ierosinātu, ka attiecībā uz tiem grozījumiem, kurus mēs nepārņemam, jo ir citi normatīvie priekšlikumi, mēs tad varētu apsvērumos norādīt e, uz šiem uh, normatīviem priekšlikumiem. Lai kļūtu skaidrs, ka uh, šie jautājumi nav apskatīti šeit eh, nevis tāpēc, ka ir eh, politisks iebildes, bet gan tāpēc, ka citi akti ir piemērotāki. Jo savādāk es neredzu šeit eh, problēmas sasaistīt šādus priekšlikumus. Paldies! Paldies referentam un tiem, kuri aizstāja ēnu referentus. Vēlos šobrīd norādīt, ka par šo ziņojumu 13. un 14. jūnijā mēs balsosim komitejā un septembrī plenārsesijā. Tagad, kā jau es iepriekš brīdināju, pirms mēs ķeramies pie vispārīgās budžeta sadaļas, pulkstens 18. uz 56 minūtēm pārtraucu sanāksmi. Iemesls ir tāds, ka Gajerkungs, kurš ir referents un arī citi, uh, būs šeit pulksten 18. Jo bez viņiem tas nav iespējams. Tātad lūdzu tiekamies atkal šeit pulksten 18. Sēde tiek pārtraukta līdz tam. So, liebe. das hatte ich auch noch nie. Okay. So, if I look around now. Ja es tagad paraugos apkārt, izskatās, ka viss darbojas. Tikai vācijas vairs ne angliski. Yeah. I, I used the singular. Dārgā kolēģi, dārgie kolēģi, Grieķijas esmu pieredzis vienskaidri, vienskaidri runāt. Eiropas Tautas partijas vairākums pārstāvam, pārstāvēts. Eiropas Tautas partija vairākums, man tas pilnīgi apmierina, varam turpināt. Mm. Godātais referenti, sāksim ir 18.02. Mums bija pārtraukums līdz 18. un līdz ar to šobrīd mēs turpinām darbu. Eh, darbkārtības punkts ir Eiropas Savienības 2017. Eh, gada finanšu gada vispārējais budžets. Referents Markus Ferbers budžeta komitejas referents Jens Gaiers arī ir šeit pat, e, un viņš tolīt arī varēs runāt. Pēc brīža došu tev vārdu, Jens. Pēc tam mūsu ekona referents Ferbers. Gaierkungs, lūdzu. Paldies. Priekšsarētāji. Godātā kolēģe. Un uh, Es jau gandrīz ierosināju, ka mēs eh, trijatā dosimies uz Mikimaušu bāru un eh, tur eh, pasēdēsim, parunāsim par šo tēmatu, bet nu, tā kā vēl divi kolēģi ir atnākuši, tad trijatā mums nesanāks vairāk. Bet tagad nopietni. Īsumā vēlos informēt par esošo situāciju un apspriesties kādi būs ekon uzsvari budžeta procedūrā un mm, paskatīties, kādas varētu būt nākotnes perspektīvas. Gaidām 25. maiju. Tā būs tā diena, kad eh, komisija eh, publiskos eh, budžeta projektu 2017. gadam. Pēc, pirms tam ir sagatavošanās uh, darbs eh, tā saucamajām vadlīnijām, bet tur maz kas darāms ir. Pirms iepriekšējās vēl plenāras sesijas eh, Eiropas parlaments apstiprināja šīs vadlīnijas, tās eh, frakcijas, kas nu, tad varēja atbalstīt to, ka mēs drīkstēsim tērēt šos līdzekļus. Zaļie principā bija arī par, e, balsojumā gan atturējās, vismaz nenoraidīja e, saistībā ar itre kodolu reaktoru, un tur viņi nevarēja balsot par, bet vadlīnijas ir saņēmušas spēcīgu atbalstu Eiropas parlamentā. Vai pamatnostādes drīzāk. E, Es eh, drīkstēju strādāt eh, kā referents eh, pie šī temata. Daudzi kolēģi papildināja dokumentu ar, ar grozījumiem. Mēs esam aprakstījuši situāciju, kā tā ir, sagatavojot 17. gadu budžetu. Neredzam iemeslu to mainīt, jo situācija pasaulē un Eiropā nav tik strauji mainījusies, eh, lai mums būtu jāsaka, ka budžets 2017. finanšu gadam, par kuru mums ir jālēm līdz gada beigām, ehm, ka tas būtu savādāks kāds nekā šis gads. Ko tad padome? izdarīju. Sagatavoju sešu lapušu dokumentu un es pārbaudīju. Pirmās četras lapas uh, ir kopija paste no iepriekšējā gada, ja neskaita pusteikumu, kas ir izmainīts. Un pēdējās divās lapās e, ir e, viena rinkopa izmest ārā, viena pielikt klāt. Nu, redzams, cik strādājuši viņi daudz ir. Un e, es jau sākumā padomāju, ka šeit ir kāda kļūda notikusi un man atsūtīts kļūdas pēc iepriekšējā gada dokuments, bet nē, tas ir jaunais. Padome nereaģē tā, kā mēs. Netur, nepa, nepār kopē 16. gadu budžetu Es teiktu, ka ir veikti kosmētiski grozījumi, pamatā e, padomu dara to, ko vienmēr dara, veido maržas, tad, e, lai 17. gada budžeta um, augšējai robežai tika atstāta pie, piekama rezerve, Eh, salīdzinot ar daudzgadu finanšu schēmu, lai paredzētu pietiekams līdzekļus neparedzētiem gadījumiem. Šī gada pieredze un eh, budžeta procedūra šim gadam ir tāda, ka šīs maržas abās kategorijās, kas paredzēta bēgļu eh, krīzes risinājumai, trešā kategorija un četri ārpolitika. Eh, mums bija eh, nepieciešamība izmantot pilnībā šī, šos līdzekļus. Un tā kā situācija nav būtiski mainījusies, tad arī 17. gada budžetam mēs plānojam rīkoties tieši tāpat. Nu, tāda ir izējas pozīcija, eh, ko parlaments nolēma savās pamatnostādnēs. Un konflikts situācija ar padomu, nu, tad ir tāda, kāda ir. Tātad mums ir bēgļu krīze. Mēs esam izlimantojuši visus līdzekļus, kas mums ir. Izmantojuši esam visus instrumentus, ko daudzgad finanšu schēma mums piedāvā. Un tas arī ir paredzēts. Ja mēs to nebūtu varējuši izdarīt, tad budžets būtu jau pilnībā iztērēts pirms mēs esam tikuši vispār reāli pusgadā. Un jauno ārkārtas palīdzības instrumentu, kur nepieciešams finansēt un apstiprināt uh, Eiropola darbības uh, stiprināšanas pasākums. Nu, tā situācija ir sarežģīta pasaulē, protams, un tā tik strauji nemainīsies. Arī ekonomiskā krīze nav pilnībā pārvarēta, un uh, dalību valstī situācija ir atšķirīga. Skatāmies uz visām 28 dalību valstīm, ne tikai dažām, kas eh, skrien priekšgalā, tad jāsaka ir tā, ka tie izdevumi, kas Eiropas Savienībai ir paredzēti ekonomikas uzlabošanai, joprojām ir pamatoti. Un eh, piezīme šeit ir tāda, ka finanšu ietvers eh, ir tāds efektīvs tikai tad, ja viss ir kārtībā. Eh, nu, tur mēs nevaram daudz ko mainīt. Ja diskusijas eh, pār daudzgadu finanšu schēmas pārskatīšanu um, tiktu arī sasaistīts ar nākamā gada budžeta diskusijām, tad nu, es pat nezinu, kā savādāk to varētu risināt. Vēl viena lieta, kas ir eh, jāpiemina, kas arī interesanti būs šai komitejai noteikti. Budžeta līnijās, eh, kas bija kā garantijas EFSI, tur ir tikai 3,38 eh, miljārdi, nevis 8, kā tam būtu bijis jābūt. Tā tad izņemt naudu no budžeta būs viens no priekšnosacījumiem, kas mums ir jāpieņem. Es e, pamatnostādnēs tad ierosinu, ka mēs izmantojam Eiropas pievienoto vērtību. E, te ziņojam, ko komisija mums ir e, sagatavojusi. Tā ir ciešāk jāsasaista ar izdevumu politiku. Uh, Mums ir Eiropas ekonomiskais progress, ikgadējais izaugsmas ziņojums, Eiropas pusgads gal galā, kur ir priekšraksti e, par to, kā dalība valstis var pārvarēt e, grūtības. Un ja mums izdotos e, Eiropas budžeta līdzekļus sasaistīt ar secinājumiem un ieteikumiem šajos dokumentos, tad es teiktu, ka mēs varētu panākt skaidru pievienoto vērtību Eiropas līmenī. Uh, Un tad tas e, būtu jāapstiprina šeit parlamentā. Attiecībā uz Eiropas jauniešu nodarbinātības uh, iniciatīvu esam atstājuši tukšu šo sadaļu ne tāpēc, ka mēs uzskatītu, ka šie līdzekļi nav vajadzīgi šai sadaļā, bet ka mēs tomēr pievienojamies komisijas viedoklim, ir jāpaskatās, kādas ir sekmes bijušas līdzinējā darbībā šai iniciatīvai, un tad jāizdara secinājumi. Um, līdz ar to mums tas ir jāņem vērā. Mēs vēlamies turpināt cīņu ar uh, nabadzību. Um, apvārsni 2020 mērķi jāīsteno. Protams, jāsāk nabadzības apkarošana ar bērnu situācijas uzlabošanu ar jauno daudzgadu finanšu schēmu mums ir pieejami eh, jauni līdzekļi, līdz ar to eh, kaudze ar neapmaksātajiem rēķiniem ir samazinājusies. Eh, daudzgadu finanšu schēmas posma beigās tur mums atkal radīsies grūtības, tad, kad būsim patērējuši līdzekļus vairāk. Bet budžeta komitejā mums ir diezgan vienot nostāja Es domāju, ka jums jāsab, jārēķinās ar to, ka šī situācija ir uzlabojusies tikai tāpēc, ka uh, bija jauni budžeta līdzekļi pieejami, kas ir aktīvi tad tērēt. Un uh, uz periodu beigām mēs atkal nonāksim vecajās problēmās. Bet nu šobrīd tas uh, milzīgs uh, galvsāps nerada. Nu tādi ir tie pamatnosacījumi kuros mēs strādājam. 25. maijā komisija nāks klājā ar priešlikumu, tālāk tas nonāks padomē, padomē veiks grozījums, kā to uzskatīs par nepieciešamu, un tad mēs ar tiem e, skaitļiem, kurus padomu būs izmainījusi, tad sāksim strādāt. Un ar nepacietību gaidu, ko tad ekono mums sagaida. Paldies Jensam Gajeram, kurš ir budžeta komitejas referents un Ekon sastāda atzinumu, un atzinuma referents ir Markus Ferbers. Lūdzu, paldies! Paldies arī referentam! Ehm, prieks, ehm, ka es pēc daudz gadu pārtraukuma atkal varu ar eh, budžetu strādāt. Biju divus sasaukumus budžeta komitejā pats. Ehm, tā nu jāsaka Eh, protams, ka eh, lietas lemt, eh, kas un kā notiek, var tikai konstitucionāla lietu komitejas locekļi. Labi, tad par budžetu. Mēs jau balsojām plenāru sesijā par pamatnostādēm budžeta, tur jau mēs situāciju zinām, esam skaidri, esam viensprāts, ka situācija saspringta attiecībā uz budžetu un eh, sarunu metodēm ar padomi vai pret padomi precīzāk eh, nepieciešamība aprakstīt Eiropas pievienoto vērtību. Nu, mūsu situācija šajā komitejā ir tāda ērtāka. Eh, mēs strādājam tikai ar dažām sadaļām budžetā, bet daram to intensīvi. Īpaši vēlos norādīt, norādīt uz EBA, ESMA un EOPA, trim aģentūrām, par kurām mēs esam atbildīgi. Esmu īpaši daudz ieguldījis darba eh, kā referents budžeta izpildes procedūrā. Un eh, tagad eh, šeit veidojot budžetu, paskatīsimies rūpīgāk, vai visas lietas ir vajadzīgas. Un tur jau man jāpaskarās arī uz IT, IT infrastruktūru, kas esma, piemēram, ir jāveido, tur man jāskarās, vai tās budžetā ir paredzēts. Un, eh, eh, ja jau aģentūra katru dienu jaunas vadlīnijas sagatavo, tad jāskarās, kā, cik daudz darbinieku viņiem nepieciešams ir. Un tas mums ir jāpapētā, kāda ir situācija ar šīm trim aģentūrām, jo mēs sagaidām uh, jaunu priešlikumu no komisijas attiecībā uz šo aģentūru finansēšanu. Un, eh, ja jau mēs atbildam par budžeta izpildes apstiprināšanu, tad mums jānodrošina, ka aģentūras spēj strādāt efektīvi, eh, lai vēlāk nebūtu pārmērīgas izmaksas. Un tad ir vēl viena um, pozīcija, ko es īpaši rūpīgi uzraugu - kapacitātes stiprināšana eh, finanšu pakalpojumu jomā Tā, tās ir brīnišķīgs nosaukums šai, šai budžeta, šim budžeta postenim. Tad vēl jāpiemina fiskālā programma un sagatavošanās pasākumi, jo šodien jau mums bija debatas par to, un rīt būs balsošana par nodokļu iestāžu sadarbību sad, tieši kontekstā ar taksa divi darbu. Un, protams, arī Panamas dokumenti ļoti aktualizējuši ir šo nepieciešamību sadarboties nodokļu iestādēm, un arī mēs parlamentā vēlamies lielāku caurskatāmību. Un es arī ar ēnu referentiem esmu to pārunājis, ka sagatavošanas pasākumu jomā mēs varētu paredzēt sadarbību starp nodokļu iestādēm ārpus fiskālā ietvara. Jo fiskālā programma tika apstiprināta, bet daudz lietas vēl tobrīd nebija zināmas. Kā tās, piemēram, ar kurām mēs tagad esam spiest nodarboties komitejā. Nu, tie tādi trīs galvenie temati, ko es vēlos izcelt. Uzraudzības iestādes, tātad aģentūra šīs trīs, jānodrošina efektīva un rentabla darbība. Un mūsu intereses, kā parlamentam, protams, ir nepieciešams veicināt arī uh, informācijas apmaiņu, un tam ir jāatspoguļojas arī budžeta skaitļos. Es jau pieminēju 1,5 mi, uh, miljonus, kas ir paredzēti uh, e, kapacitātes stiprināšanai neindustrializē, ne, neindustrializētajiem pakalpojumu sniedzējiem finanšu pakalpojumu jomā. Jo Tātad eh, es īsti nezinu nevienu NVO, kam būs tik liela publisko līdzekļu daļa salīdzinot ar pašu iegūtajiem līdzekļiem. Komisija visos citās jomās uh, seko līdzīgi uh, šim tematam. Uh, Tālāk eh, fiskāls 2020, to es jau minēju, mums ir programma eh, septiņiem gadiem, tur ir paredzēta 34 miljonu eiro. Mēs esam divreiz jau pārstrādājuši eh, direktīvu, lai varētu visu atbilstoši īstenot. Un tur arī precīzāk jāpaskatās, uh, kur mēs nevarējām varbūt veikt grozījums, bet apfiskālis programmu eh, varbūt arī šeit ir eh, nepieciešams ehm, šos instrumentu, jeb rīku kopums sagatavot. Sekretariāts izsūtīja ēpas, tā skaitā visām frakcijām, par sagatavošanas pasākumiem un izmēģinājumu projektiem vai aicinājumu iesniegt eh, piedāvājums un priekšlikums. To mēs ar ēnu referentiem vēl pārunāsim, kur mēs eh, vēlamies tur likt uzsvars. Un es vēl atceros no savu darbu budžeta komitejā, ka ir, eh, ja mēs rūpīgi strādājam pie mazajām lietām, tad varbūt radīs, radīsim žēlīgu attieksmi arī no lielajiem budžeta lēmējiem. Tas, protams, eh, viss paliek budžeta komitejas eh, atbildībā, bet mēs te šeit esam atbildīgi par dažiem atsevišķiem posteņiem un būtu ļoti priecīgi, ja mūsu viedokli ņemt vērā. Paldies! Paldies eh, referentam! Sociāldemokrāta un Aldi referents neredz šeit, un tāpēc dodu vārdu Svinbērns kundzei EKR e grupas vārdā lūdzu. Thank you, thank you to both. Paldies, paldies abiem referentiem. Un kā Febra kungs nu pats sacīja, galvenā ekonu komitejas kompetence attiecībā uz ES budžetu pieņemšanu ir ES budžetu. Un es stingri iestātos par to, lai saglabājam pašreizējo status quo šīm līnijām agrāk strādāja pie budžeta pieņemšanas, bija redzams, ka ESMA ievērojami neiztērēja savu budžetu, tāpēc būtībā es neatbalstu viņu budžeta palielinājumu. Īpaši tas attiec uz to, ka viņam bija uh, darbs pie otrā līmeņa pasākumiem, un šis apjomīgais darbs jau ir lielā mērā padarīts. Uh, Bet runājot par īpašu IT budžeta priekšlikumu, tad nu, to varētu atbalstīt. Manā skatījumā galvenais, galvenā prioritāte bija saglabāt es, es, um, budžeta struktūru, lai būtu ieguldījums uh, no tiem tirgus spēlētājiem, kurus viņi uzrauga, un tikai no tiem, kurus viņi tieši uzrauga. Tātad <clears throat> Es nu tas attiec uz eh, tirzniecības depozitāriem un reitinga aģentūra. Jeb kādas izmaiņas tiešajā mārketinga atbalsta modelī mainīs attiecības ar šīm organizācijām un mūsu tiešiem nacionālajiem uzraugiem. Pašreizējais modelis, ka nacionālās eh, kompetentās iestādes eh, pusi no es finansē un uh, pārējos budžets nāk no ES, tad tas nodrošina to, ka aģentūrām ir ES ievirze, bet atbalsts no nacionāla dalībvalstīm arī. Es saprotu, ka es gribētu saglabāt uh, finanšu sankcijas, lai tas, tās nāktu viņa budžetē. Es nevēlētos, ka šis pārpalikums tiks sūtīts kaut kur citur, tas izbojāt līdzsvaru. Tā tad es strādāšu ar uh, referentu, lai tiktu saglabāts līdzsvars. Paldies. Paldies, ka jās vienmērnai. Tā kā mums trūkst citāna referentu, tad uh, došu uh, jautāšu vēl atlikušajam deputātam šeit zālē, vai viņš vēlas piedalīties brīvā mikrofona procedūrā. Šķiet, ka tā nav. Tad eh, došu vārdu referentam. Lūdzu. Jo komisijas arī nav klāt. Äh, Liels paldies, priekšādētāji. Es äh, gribētu pirmkārtām pateikties par äh, to, ka šī sanāksme notiek jūsu vadībā. Nu, paldies Dievam, ka jūs esat klāt, jo, ja jūs nebūtu klāt, tad man pašam vajadzētu sev dot vārdu. Uh, tu, no nu, tā es gribētu izvairīties. Es šķiet, ka Gaira kungs jau norādīja, ka es esmu tāds kā uzurpātors. Lielas paldies vēlreiz. Uh, Keja, es domāju, ka mēs varēsim pavisam ātri vienoties par jūsu jautājumiem. Protams, eh, es gribētu arī norādīt, ka mēs Es priecājos, ka mums šonadēļ ir jābalso par uh, budžeta uh, izpildes apstiprināšanu. Tas uh, ir ļoti nozīmīgi. Mēs esam viena no uzraudzības iestādēm, un budžeta kontrolas komiteja arī ir norādījusi uz vairākiem punktiem. Domāju, ka esam paveikuši jau lielu daļu no sagatavošanās darba, kas ietekmēs tālāko budžetu. Es vedu sarunas ar visiem trīs par šo par šī ziņojuma eh, sagatavošanu. Es gribētu viņus visus uzklausīt, un tad paskatīsimies, vai varēsim to visu saskaņot. Es, protams, priecājos par visu kolēģu ieguldījumu, un priecājos arī par to, ka mēs varēsim sadarboties ar tautas parties grupas ēnu referentu uh, budžeta komitejā. Viņš noteikti labprāt ar man cieši sadarbosies. Paldies! Lielas paldies Ferberkungam! Laika grafiks ir šāds. Grozījumi ir jāiesniedz no 13. jūlija prezentācija un uh, ekona atzinuma uh, iesniegšana būs 19. jūlijas, tad līdz 11. jūlijam ir jāsniedz uh, grozījumi. Un grozījuma apspriešana ir paredzēta 31. augustā. Un tāpat arī balsosim šeit ekona komitejā. 2. oktobris savukārt ir norādīts kā datums plenārs sēdes balsojumam. Uh, Vēlu jums visiem jauku, jauku vakaru. Esam izskatījuši visu darbu kārtību un sāksim darbu atkal rītdien no rīta pavisam agri.